Ja jūs, cienījamās dāmas, godātie kungi, neapsēdīsieties, mēs nevarēsim balsot. Deputāta Papadopolu, Ferreira un Higgins, Padanova un Romeva ir Uērā iesniegties rakstiskais skaidrojums par sirds slimībām ir iesniegts, ir saņēmis pietiekam skaitu pārakstu un attiecīgi tiks nodot tālāk adresātam un parādīsies šīs sēdes protokolā. Arī parakstītāji parādīsies protokolā. Papadot palūkundze lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājs vēlētos uh, paust. Uh, pateikties Džimam Higginsam un Tonijai Parnovai, um, Romevam Uruedam un Žo Ferreiram, kā arī visiem pārējiem Eiropas parlamenta deputātiem, kuri kopā ar mani parakstīja rakstisko deklarāciju numur 11. Uh, aptuveni 500 tūkstoši cilvēku cieši uh, cieš ik gadu Eiropā. Un, protams, ka uzlabojas e, iespējas izdzīvot, bet tikai viens no pieciem šobrīd var atstāt slimnīcu. Cienījamie draugi, kopā mēs varam mainīt šo situāciju, mēs varam uzlabot e, situāciju, mēs varam izglābt tūkstošiem dzīvību Eiropā katru gadu. frau papadopoulou!